Atsāksim sēdi. Vakardienas protokols ir pieejams. Vai ir kaut kādi iebildumi? Tādu nav. Ļoti labi, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Pirmais darba kārtības punkts ir komisijas veica priekšsādā